kas tika pieņemti 11. februārī. Infor, šī informācija jums izplatīta, vai jums ir komentāri, un ja jums komentāri iebildumi nav, tad šos dokumentus uzskatīsim par apstiprinātiem. Gribētu jūs informēt, ka pēc rakstiskajiem paziņojumiem numur 54 2010 Eh, ko iesniegusi Elizabete Līna Sidonija Česka un Karls Šīters. 24. februārī to apstiprināja vairākums deputātu ar saviem parakstiem, un tāpēc saskaņā ar 123. panta 4. apakšpunktu reglamentā šis jautājums šī vēso tiks nosodīta, nosūtīta adresātiem, un teksts eh, tiks pievienots protokolam kopā ar dokumentiem, kas tika apstiprināti 25. februārī. Gribētu pateikties šīs deklarācijas autoriem. Jā, lūdzu. Līnas kundze vēlējās uzstāties. Gribēju teikt, ka tās ir lieliskas ziņas, ka mums izdevies panākt nepieciešamo parakstu skaitu. Gribu pateikties visiem, kas parakstīja šo deklarāciju. Godātā kundze, gribēju jūs informēt, ka man diemžēl nebija iespējas parakstīt šo dokumentu, bet esmu joprojām gatavs to padarīt, izdarīt. Priekšādātājs turpina. Attiecīgās uh, varas iestādes no Francijas man ir informējuši, ka sākot no 2010. gada 10. februāra Mišels Barņē tiks aizstāts un viņu aizstās Konstance Legrīpa. Mēs gribam apsveikt.